Dots, Vikija Forda, Avzāls Kāns un Andrew Lowers ir ievēlēti Nacionālajā parlamentā. Eiropas parlaments pieņem zināšanai viņu vietu vakansi sākot ar 2017. gada 9. jūniju atbilstīgi regulējumu. Portugāles atbildīgās iestādes ir nos